Es iesniedzu pieprasījumu, un tas ir ceļā pie jums, bet acīm redzot, vēl jūs nav sasniedzis. Paldies! Problēma? Nekādu problēmu, Dailas kundze. To akceptēsim, lūdzu, neraizējieties. Tātad turpinam balsojumu skaidrojumi tagad par Beldera ziņojumu Fatuco kungs. Viena minūte. Es atgādinu, viena minūte. Fatuco kungs, lūdzu. Ideja. Allez-y! Lūdzu! Priekšstādājs kundze, paldies par doto iespēju. Es vēl. Uh,